Dear colleagues, godātie kolēģi, domāju, ka varam sākt darbu. Šī ir kopēja sanāksme. Ekon un Empel organizē to kopā. Jūs jau zinat, ka tā to paredz sešu dokumentu pakotnes regulējums, jaunā semestra sākums ja pusgada sākums un ekonomikas dialogs ar komisiju par igadējo izaugsmes pārskatu, jeb AGR. Tātad lūk, pakotne nu mūsu priekšā rekomendācijas un tā tālāk. Un ārkārtīgi labi, ka šī diskusija var norisināties, var notikt šī viedokļa apmaiņa. Klāt ir arī, protams, referenti un sarunvedēja komandas Un viņi attiecīgi varēs sākt strādāt ar pie saviem ziņojumiem. Gribu mūsu vidū sveikt Dombrovska kungu, komisārs Taisen un Moskovisi. Kā jau jūs visi labi zināt, Igads izaugsmes apskats, jeb AGS, paredz vidēja līmeņa izaugsme, un, protams, ka iepriekšējā gada prioritāte saglabājas investīcijas struktūra reformas, fiskālā konsolidācija. Un, nu, protams, to, kā šīs prioritātes tiek īstenotas, ņemot vērā ekonomikas ciklu, ir ārkārtīgi svarīgi. Tas visai komplekss jautājums. Un kā jau jūs zinat, Bet, nu, tad, protams, šis brīdinājuma mehānisms viņiem tāpat arī tas ir tāds sākuma brīdinājums par mik, makro ekonomikas līdzsvarotības trūkuma identificēšanu. Tātad, lūk, sāksim ar trīs komisāru prezentācijām, pēc tam, kā vienmēr, sekos jautājumu un atbildes. Bet vispirms, Marīsa, varbūt jums, kas sakāms Empla komitejas vārdā. Lies paldies, Glautierī kungs. Un gribu sveicināt visus trīs komisārus, tāpat arī citus klātsošos. Šo kopējo pasākumu aizsākām nu jau gandrīz pirms gada. Un apspriežam tautsēmniecību, bet ne tikai tautsēmniecību. Mēs apspriežam to nodarbinātības kontekstā jo 23 miljoni iedzīvotāji joprojām bez darba Eiropas Savienībā. Un tad mēs zinām, ka tas ir kaut kas tāds, pret ko ir jācīnās, un tas jādara ar tautsēmniecības palīdzību. Tautsēmniecība ir tas instruments, kas mums jāizmanto tā, lai nodrošinātu kopējo mērķi sociālu Eiropu. Un šī iemesla dēļ arī atsākām šo sadarbību, to turpinām, Un tik ārkārtīgi svarīgi, ka to darām. Jo, ja mēs apkoposim spēkus, tad tādā gadījumā mums būs daudz vieglāk gūt rezultātus. Tāpēc liels paldies, kas esat ieradušies. Ar nepacietību gaidu iespēju uzdot jautājumus un, protams, arī dzirdēt atbildes. Paldies! Es domāju, tiešām ir, jūsu teiktais ir ļoti atbilstīgi. Mums tiešām ir kopīgs mērķis pārliecināties, ka izaugsme tiek nodrošināta un tiek radīts jauns darba vietas Nu, un, protams, šajā brīdinājuma mehānismu ziņojumā mēs arī lasām par tādu līdzsvaru nepieciešamību starp investīcijām un noguldījumiem ter, ES teritorijām. Tātad paldies, un vispirms došu vārdu vicepriekšsādātājiem Dombrovska kungam, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji, godātie parlamenta deputāti. Eiropas komisija ir publicējusi savu rudens pusgada pakotni. Tas notika 28. novembrī. Un kā vienmēr, tas iezīmē jaunā Eiropas pusgada ciklu. Šī gada pakotne ietver vairākus elementus, ko komisija izklāstīja 23. oktobra paziņojumā par ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanu. Un tāpat arī paziņojumā par piecu priekšādātāju ziņojumu īstenošanu. Un kā daļa no šīs jaunās pieejas, no šiem uzlabojumiem šogad pirmo reizi esam paredzējuši arī plenāru sēdes debatas. Lūk, šai parlamentā tas, tas bija 11. novembrī pirms pakotnes publicēšanas. Debatas, jāsaka, deva mums ļoti vērtīgu ieskatu jūsu viedokļos, un līdz ar to tas bija būtisks ieguldījums, ko komisija ņēma vērā, finalizējot šos dokumentus. Mums vajadzētu izmantot šo punktu kā atspērienu, lai tālāk uzlabotu leģitimitāti un pārskatspēju. Tagad ļaujiet pievērsties pakotnes saturam, tā kā to likām priekšā pagājušajā nedēļā. Pakotne pakotne veido 2016. gada izaugsmas e, pārskats sociālās ekonomikas politikas prioritātes nākamajam, nākamajam gadam tur minēts, tāpat arī brīdinājuma mehānisma apskats, kas būtu pirmais brīdinājums par makroekonomisko nelīdzsvarotību, tāpat arī nodarbinātības ziņojuma projekts, un, kur apskatīts nodarbinātības situācija un dalību valstu reakcija uz bezdarbu. Tāpat arī darba, Eirozonas pārskats, kas šogad pārlikts uz novembri, kas ļauj nodrošināt lielāku neatkarību un sastarpēju sasaistīšanos starp ES valstīm. Nu, lūk, tāda jauna lieta Eiropas pusgadā, respektīvi publicējam Eirozonas rekomendācijas jau tagad. Tā, lai dalību valstis varētu tās izsvērt tajā brīdī, kad gatavos katras valsts konkrētos dokumentus un varētu nu, patiecīgi pārdomāt arī par Eirozonas kopējām uh, lietām tajā brīdī, kad tiek izstrādāts rekomendācijas tieši Eirozonas valstīm kopumā. 2016. gada izaugsmes pārskats runā par to, ka prioritāte tiek piešķirta politikam, kas varētu spēcināt pašreizējo mēru no izaugsmē Eiropā un veicināt straujāku konverģenci. Mums vajadzētu izmantot pašreizējo tautsēmniecības situāciju, respektīvi zemās naftas un preču cenas un salīdzinoši vājo eiro, lai īstenot tādu monetāru politiku, kas ļautu spēcināt pamatus izaugsmai nodarbinātībai ilgspējīgā veidā. Komisija uzskata, ka ekonomikas un sociālās prioritātes 2015. gadam, e, tā kā tās minētas pārskatā, joprojām ir spēkā, un tāpēc 2016. gadā mēs vienkārši turpināsim strādāt pie šīm prioritātēm. Un, kā jau teicu, šis prioritātes ir e, mudinājums investīcijām, struktūra reformas un atbildīga fiskālā politika. Mēs tāpat esam arī apņēmušies tautsēmniecību un sociālo jomu sasaistīta, pietuvināta saskaņā ar paraugu praksi un labākajiem rādītājiem. Par investīcijām runājot. Investīcija plāns Eiropai šobrīd nu, sāk patiešām pilnībā darboties, tāpēc, ka ļoti straujā kārtā Eiropas parlaments un padome atbalstīja šo investīciju plānu un Eiropas investīcija banka ļoti operatīvi ir darbojusies. Centieni nacionālā līmenī, lai novērstu šķēršļus uh, investīcijām, patiešām ļauj šim plānam darboties gan valsts, gan privāta investīcija veicināšanas jomā. Turklāt Banku Savienībai ir jātop pabeigtai, lai spēcinātu finanšu stabilitāti Eirozonā un ārpus tās. Komisija spēra šeit būtisku soļus uz priekšu pagājušajā nedēļā, nākot klājot priekšlikumu par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu un lika priekšā mērs par tālāku risku samazināšanu banku sektorā pamazām fokus mainās no krīzes risināšanas uz pamatīga eh, pamata veidošanu izaugsmēji un nodarbinātībai, tāpēc ir vajadzīgs joprojām struktūrā reformas. Tāpat arī jāvēršas pret preču un darba tirgus trūkumiem, jāatbalsta tādi virzītāju spēki, kas ļauj attīstīt eh, prasmes un novatorismu. Šīs reformas, turklāt, protams, ir daļa no kopējiem centieniem dalību valstīs koriģēt nelīdzsvarotību un uzlabot e, darbības rādītājus, kas ļauj veicināt konverģenci un ražot spēju. 2016. gada brīdinājuma mehānismu ziņojums liecina, ka dalību valstis joprojām mēģina strādāt pie makroekonomikas nelīdzsvarotības e, punktiem, kas identificēti iepriekšējos gados, bet joprojām ir jomas, kas rada bažas. It ja īpaši te runājam par privātiem un valsts parādiem, kas joprojām ir apjomīgi daudzās dalību valstīs un rada tādu no nu, riska punktu, kaitējot arī izaugsmai atsevišķās valstīs. Turklāt parādās jaunas eh, problēma lietas. Šajā pakotnē liela uzmanība pievērsta nodarbinātībai un sociāliem jautājumiem. Šāda veida politikām, protams, ir jānodrošina pietiekama elastība un drošība šai ziņā, jārod pareizais līdzsvars starp visiem šiem elementiem krīzes rezultātā. Es pilsoņu uzticēšanās es ir mazinājusies un radies, radies priekšnots priekšstats, ka šeit nenotiek viss godīgi, bet godīgums un viss ietvertība, protams, ir pašos pamatos eh, nodarbinātības un izaugsmas politikai. Tas ir svarīgi, lai mēs varētu atjaunot sociālo godīgumu, taisnīgumu. Nodarbinātības ziņojuma projekts piedāvā tālāk informāciju par šīm šķautnēm. Trešais politikas pilārs ikgadējā izaugsmas pārskatā ir atbildīga fiskālā politika. Vidējais budžeta deficīts eirozonā turpina samazināties un paredzams, ka tas, tas samazināsies līdz 1,7% no IKP nākamā, nākamajā gadā. Tāpat arī valsts parāds Eirozonā vidēji ir ar tendenci samazināties šogad. Bet ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka valstu finansējums tāpat laikā tiek pamatots ilgtspējīgā kārtā, izmantojot atbilstīgi pašreizējo fiskālo telpu, tad ir tāda pastāv. Uh, nodokļu sistēmas, sistēmām jābūt efektīvām un labvēlīgām izaugsmai, darba vietu radīšanai, un turklāt tām, tās jāpadara godīgākas, taisnīgākas. Tāpat laikā sociālās nodrošinājuma sistēma ir jāmodernizē tā, lai tā atbilst mūsu eh, arvien novecošās sabiedrības izaicinājumiem. Turklāt rīcība vajadzīga visā Eiropas Savienībā, ņemot vērā, cik lielā mērā uh, cik mm, Eirozonas valsts viena no otras atkarīgas un kāda man būs blafeķa, blakus efekti ir jāstrādā pie visu valstu attiecīgajām politikām un tas jāspēcina. Eirozonas rekomendācijas pievērš eh, šādiem galveniem jautājumiem - labi funkcionējoša eirozona un orientēšanās uz konkrētiem pasākumiem nodarb... Tas šādi pasākumi ietver struktūru reformas, kas veicinātu konverģenci un pielāgošanos, fiskālo nostāju un pasākumus kas ļauj tikt galā ar sakām, ko radīšu valstu parādi un iespēju nodrošināt pamatīgus tālākus finansiālus stabilus pamatus. Tas attiec ne tikai uz Eirozonām, ārkārtīgi svarīgi progresu gūt arī ārpus tās ekonomikas un monetārajā savienībā. Godātais priekšādātā, godātie deputāti, atgūšanās konsolidēšana un konverģences veicināšana atbilstīgi labākiem rādītājiem var tikt sasniegt tikai tad, ja visas Eiropas iestādes un dalība valstis strādā pie tā kopīgiem spēkiem un tāpēc ir vajadzīgs darbā cieši iesaistīt Eiropas un Nacionālos par, parlamentus, sociālos partnerus, vietējās reģionālās pašvaldības un, protams, arī pilsonisko sabiedrību. Tāpēc ar nepacietību gaidu iespēju šo sadarbību arī tālāk īstenot un, protams, gaidu arī debatas par minētajiem jautājumiem. Paldies, saka Valtierī kungs. Paldies arī, ka stāstījāt eh, mums, ka lūk, ECTA eh, tomēr ir gatavs un darbojas, mums informācijas, protams, daudz, bet reizēm tā nav visai pilnīga, mēs nezinām, kas tur funkcionē, kas ne, bet tas mums, mums ir ļoti svarīgi, mums svarīgi zināt, ka strateģisko investīciju fonds darbojas. Vēlamies dzirdēt, eh, nu, par panākumiem. Tālāk došu vārdu ķēram Moskavīsī. Uh, uh, just the logical order. Tas eh, <clears throat> varētu būt loģiskā kārtībā. Godājumais priekšsēdētāji, godājumi deputāti. Pagājušajā ceturtdienā komisija sagatavoja savu ziņojumu par apziņošanas mehānismu. Un es to prezentējot koncentrēšos uz to, kas ir jauna salīdzinājumā ar uh, iepriekšējo gadu. MR ir sākuma punkts makroekonomiskās analīzes ciklam. Tā nolūks ir identificēt tās dalībvalstis, kuras varētu skart eh, līdzvartrūkums, bet eh, tikai balstoties uz padziļināto eh, analīzi komisija secinās, vai pastāv vai ne pārliecīgs vai smags līdzsvar trūkums. Um, šogad mēs esam pievērsuši lielāku uzmanību Eirozonai tās kopumā, tas nozīmē savst, ekonomiku um, savstarpējo atkarību, kā arī nepieciešamību veidot koordinētu pieju. Šeit ir jāatzīmē divi secinājumi. Tas, ka pastāv eirozonas tekošā konta pārpalikums, kas ir viens no lielākajiem pasaulē, un uh, Tas atspoguļo galvenokārt eh, mā, mājasarniecību uzkrājumu pārpalikumu un otrkārt iespējamo parādu samazināšanu iespēju, un, kas eh, varētu būt ar negatīvu ietekmi uz uh, krīzi. Un tālāk, un par to arī vairāk runās Marianna, tā ir sociālās dimensijas stiprināšana. Un šeit ir trīs rādītāji, kas ir pievienot nodarbinātības ziņā. Šis jaunums nemainā makrodisbalans procedūras eh, uzmanības centru. Ir nozīmīgi E, parādīt e, jaunus korekcijas veidus, nepieļaut makrofinanciālo risku pasliktināšanos un balstoties uz e, meha, al, ab, 16 uh, were already subject, will be subject. Brīdinājuma mehānismu ziņojumu mēs esam paredzējuši konkrēts rādītājs, kur un dalībvalstis, kur ir konstatēts eh, lielāks līdzsvar trūkums, tāpat valstis ar ir sagatavots pasākums šo valstu sakarā, un tie tiks publicēti eh, eh, pārskatā februārī. Un kā jau vairāk, kā jau bija norādīts, lielāku uzmanību tiks pievērsta e, Eirozonai un Eiropas semestrim. Ir sagatavot ieteikumi Eirozonas valstīm e, līdz ar e, ieteikumiem pa valstīm. Jaunais kalendārs paredz labāk eh, integrēt ekonomisko pārvaldību. Eirozonas ieteikumi ir ar nolūku sagatavot reālas vadlīnijas, nemainot tos fiskālās nostādnes, un tie atspoguļo īpaši būtiskus jautājumus Eirozonai un atbilst vispārīgajiem prioritātiem, kas ir iekļauti gadējā izaugsmas pārskatā. Komisija piedāvā četrus ieteikums Eirozonai. Pirmkārt, turpināt politikas, kas atbalsta konverģenci E, korekcijas kapacitāti un risina makroekonomisko līdzsvaru trūkumu problēmu Eirozonā. Otrkārt, ieteikumi, kas ir paredzēti, lai ieviestu struktūrālas reformas darba tirgos, atbalstītu nodarbinātību, e, samazinātu e, nodokļu nastu uz darba spēku un paredzētu atvērtus uh, Eh, produktu un pakalpojumu tirgus. Treškārt, fiskālā politikā ieteikumi uzsver to, ka ir jāparedz eh, plaši ne, neitrāla eh, fiskāla nostāda Eirozonai 2016. gadā. 17. gadā ir ieredzēts pamazināt valsts parādu un visbeidzot par finanšu jautājumiem. Ir nepietiek, nepieciešams samazināt uh, Eh, neveiksmīgos banku aizdevumus un veicināt konverģenci biznesa maksātnespējas procedūrās. Tādējādi Eirozonas valsti varētu piedāvāt eh, konkrēts risinājums. Lūk, tie ir ieteikumi un rekomendācijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un bez lielas kavēšanās došu vārdu Marijānai Taisanai. Paldies, priekšsēdētāji! Godējumie priekšsēdētāji! Godējumie Eiropas parlamenta kolēģi! Iesākumā vēlētos izcelt to, ka ekonomiskais sniegums un sociālie nosacījumi Eiropā nav vienlīdzīgi. Pētījumi ziņojums rāda, ka kamēr uzlabošanās ir vērojama nodarbinātības situācijā, tomēr pastāv lielas atšķirības starp dalību valstīm, piemēram, Grieķija, Spānija, Itālijā, Kiprā, Portugālē. Vēl aizvien ir vērojams augsts bezdarba līmenis virs 30%. Dānija, Zviedrija, Igaunija relatīvi veiksmīgi risina šo problēmu, savukārt Itālijā un uh, Somijā ilgtermiņa bezdarbnieki pārtrauc e, darba meklējums. Mums ir jādomā par e, konverģenci, lai Eiropa varētu veiksmīgāk raudzīties nākotnē. Cilvēkiem visur Eiropas Savienībā ir nepieciešams iespējas, un šajā kontekstā vēlos skaidri norādīt ekonomiskā izaugsma un sociālais taisīgums. Tiem ir jāiet roku rokā. E, tie ir vienas monētas divas puses, un e, tā ir mūsu komisijas pārliecība. Eiropas semestrs ir izveidots, lai sociālais taisnīgums būtu mūsu ekonomiskās atvesļošanās pašā centrā. Un tagad gribu norādīt atsevišķas paketes punktus. Investīcijās mēs vēlamies padarīt prioritāras investīcijas, neaizmirstot humāno kapitālu. Un paturēt prātā sociālās investīcijas. Dalībvalstīm ir jāpātrina reformu pūliņi vēl aizvien daudz ir jādara, lai rastu pareizo līdzsvaru starp elastīgumu un drošību Mums ir jānodrošina augsti sociālās aizsardzības standarta darba tirgos. Viss ekstremālākā nedrošā darba forma ir nedeklarēts darbs, un komisija piedāvā izveidot platformu cīņai pret nedeklarētu darbu, un es jau esmu šorīt tikusies ar referentu. Par ilgtermiņu bezdarbniekiem runājot, lai tie varētu atgriezties darbā, šim jautājumam ir jābūt prioritāram. Ilgtermiņa bezdarbs. Šobrīd skar 50% bezdarba esošo, un tas ir nepieļaujami ne tikai no cilvēcīga un sociāla viedokļa, bet tas var būt arī ar negatīvām sekām mūsu ekonomikai un esam pārliecināti, ka līdz gada beigām padomu vienosies par mūsu kopīgiem ieteikumiem, kas norāda konkrētus soļus, lai risinātu ilgtermiņa bezdarba problēmu un lai varētu šie bezdarba esošie atgriezties darba tirgū. Tāpat mums ir jādomā par iespējām pārējai uz jauniem darbiem un jārisina vakanču un darba meklētāju problēmas. Ir e, pabeigts darbs pie da, platformas, e, kurā ir paredzēts šīs problēmas risināt. Mums ir pagaidām e, divi miljoni aizpildītu vakanču, neraugoties uz miljoniem bezdarbnieku. Un daļa no atbildes ir piedāvāt darba meklētājiem par vajadzīgās prasmes, un pie tā mēs strādāsim nākošā gada sākumā. Tāpat ir ļoti daudz cilvēku pakļaut nabadzības riskam. Tas nozīmē arī šeit ir jāuzlabo nodarbinātības un sociālās aizsardzības sistēmas, un mēs meklējot integrētu pieeju tiem, kas atrodas vis tālāk no darba tirgus un kuras vismagāk ir eh, skārusi krīze, mums ir jābūt gataviem integrēt bēgļu plūsmu. Un domāju, kā darba tirgus integrācijas jautājumi ir ļoti būtiski šajā sakarā. Tālāk par veselības aprūtu, aprūpi un pensiju jautājumu mēs piedāvājam risinājumus, kas um, nodrošinātu ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un kas būtu adekvāti šai un nākošajām paudzēm. Par nodokļiem mēs uh, norādām, ka nodokļi ir jāpārceļ no darba un īpaši no zemi atalgota darba uz um, citiem avotiem, kā arī jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Īpaša uzmanība nodarbinātībai un sociāliem jautājumiem arī ir atspoguļota konkrētajos ieteikumos Eirozonai, kā jau jūs to tikko dzirdējāt, un arī par uh, agrīnās apziņošanas mehānismiem runājot. Mēs uh, Eh, sekojam sociālajiem rādītājiem, eh, kā jauniešu bezdarbs, ilgtermiņa bezdarbs un aktivitātes līmenis eh, makroekonomisko līdzsvaru trūkuma problēmu risināšanā. Tas palīdzēs labāk risināt e, izaicinājums, ar kuriem mēs saskaramies. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, tas attiecas uz sociālo dimensiju šīs problēmas. Šeit nav runa tikai par sociālu likumdošanu, bet patiesi izsvērt mūsu politiku ietekmi uz iedzīvotājiem. Jums parlamentā, mums komisijā, mūsu partneriem dalību valstī, sociālajiem partneriem, ar kuriem mums ir jāsadarbojas, mēs nevaram atslāt savā darbā līdz mēs sasniedzam rezultāts taustāms ikdienas dzīvē. Paldies, un tagad dodam vārdu referentam no Ekon komitejas Marija Žau Rodrīgas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu mūsu vidū trīs Eiropas komisijas pārstāvis. Un, protams, ka es sveicu šeit arī kolēģus, kas sadarbojas ar mums šajā procesā, Eh, strādā pie eh, Eiropas eh, semestra sākuma. Šī tikšanās starp Eiropas komisijas pārstāvjiem un parlamentu ir ļoti svarīga, lai pastiprinātu demokrātisko leģitimitāti, kas ir vajadzīga procesā. Kad ir runa par situāciju, kurā šobrīd esam, jā, patiešām ir dažas atvesaļošanās pazīmes, taču pati atveseļošanās joprojām ir pārāk neliela, lai absorbētu tos bezdarba rādītājus, kas šobrīd ir, un lai nodrošinātu pāreju uz zaļāku, viedāku un iekļaujošāku ekonomiku saskaņā ar Eiropas 2020 stratēģiju, kurā mēs cenšamies to panākt. Un uh, arī atvesļošanās nav pietiekama, lai risinātu uzdevumus, kas ir radušies eh, bēgļu krīzes dēļ. Kad mēs redzam eh, pašreizējos ievērojamos pārpalikumus eh, Eiropas tekošajā kontā, arī redzam eksporta rādītājus un pašmāju pieprasījumu, mēs uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt investīcijas daudz lielākos apmēros. Tāpēc, mūsuprāt, ir jātiecas mazināt sociālā nevienlīdzība un makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Un te ir vajadzīgas pūles no abām pusēm, no valstīm ar pārpalikumu un valstīm ar deficītu, tāpēc Eirozonas pārvaldība ir jāuzlabo, uh, gan fiskālā pozīcija, gan arī kopējā ekonomiskā pozīcija, kuras pamatā ir fiskālais atbildīgums un tiekšanās uz lielāku izaugsmi, intensīvāku atveseļošanos un centieni uz augšu ejošu konverģenci. Mums ir jālūdz dalību valstis eh, veikt investīcijas un īstenot reformas, kas ir vajadzīgas, lai izmantot izaugsmas potenciālu un nodrošināt ilgspējīgas labklājības sistēmas. Šie jaunie stimuli Eiropas semestrim pieprasa arī Eiropas iedzīvotāju daudz tiešāku iesaisti. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments var to veicināt, taču šim nolūkam mums ir jānodrošina, lai parlamenta iesaiste būtu daudz lielāka nosakot prioritātes gada izaugsmes pārskatam un valstīm specifiskajām rekomendācijām. Visu beidzot, mēs arī aicinām pēc eh, patiesiem starp institūciju eh, līgumiem par ekonomisko pārvaldību. Paldies! Un tālāk Empul komitejas eh, referente Sofija Ribeiro. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, es vēlētos īsumā komentēt un arī pateikties jums par to, ka ieradāties šodienas eh, sanāksmē, kas notiek kopīgi Emplu un Ekon komitejai. Es domāju, ka parlamentam un komisijai ir jāsāk šī diskusija par 2006. gadu semestri. Un eh, kā referente 2016. gada izaugsmes eh, pētījumam sociālajos jautājumos, es vēlos paust apmierinātību par to, ka esam panākuši tādu sociāli taisnīgu paketi, kas ir balstīta uz sociālo atbildīgumu. Mēs gribam strādāt eh, pie turpmākas izaugsmes, kas sākās jau iepriekšējā Eiropas semestrī, uh, Un šī izteiktā koncentrēšanās uz sociālajām investīcijām ir uzskatāma par tādu, kas iesniedzas visās trīs prioritātēs. Sociālajai un tirgus ekonomikai ir jāsadarbojas, lai veidot iedzīvotājiem draudzīgu Eiropu. Un mērķi sekmēt eh, līdzsvarot un ilgspējīgi izaugsmu visā Eiropā ir daļa no 2020 stratēģijas Taču mums jāņem vērā arī pašreizējā situācija, kur mēs redzam virkni uzdevumu, kas jārisina. Pirmkārt, bezdarbs, jo īpaši ilgtermiņa bezdarbs, jauniešu bezdarbs, arī aktīvā novecošanās, mūsu sociālās uh, drošības sistēmas ilgtspēja, bēgļu problēmas risināšana, arī nabadzības rādītāji. Komisija savos ieteikumos ir bijusi ļoti konkrēta, mums ienāk klajā ar politikām, kas ir pietuvinātas iedzīvotājiem, ir jāturpina struktūrālās reformas, jāpasargā iedzīvotāji un kopumā jābūt eh, sociāli koncentrētiem. Es domāju, ka kopumā Eiropas līdzekļi tiek izmantoti nevis tikai, lai koncentrētos uz infrastruktūras ieguldījumiem, bet arī uz cilvēku kapitālu. Es gribētu uzteikt komisiju par uh, to uzmanību, kas jūsu dokumentā ir pievērsta labākas sociālās un teritoriālās kohēzijas garantēšanai. Jūs uzsvērt nepieciešamību uh, veidot atšķirīgas attiecības ar dažādiem Eiropas reģioniem, sniegt labākas iespējas Eiropas iedzīvotājiem. Un virkne pasākumu arī tiecas uz ilgtermiņa izaugsmi, un es piekrītu šai vīzijai. Mūsu iedzīvotāji saskars ar lielu nestabilitāti īstermiņā, un viņi par to satraucas. Viņi arī satraucas par iespēju reaģēt uz tām problēmām, kas ir viņu priekšā. Es vēlētos, lai jūs paskaidrot, kā praksē mēs varētu garantēt atgriešanos pie tiem pasākumiem, ko es aprakstīju, lai garantētu sociālo stabilitāti Eiropas Savienībā. Paraugoties uz mūsu iedzīvotāju drošību un arī atbilstīgu reakciju uz bēgļu krīzi. Ja mēs vēlamies risināt šo situāciju, tad mums ir vajadzīgs kopīgs darbs, ir jāīsteno Eiropas semestris gan Eiropas līmenī, gan nacionālajā līmenī. Un noslēgumā es gribēju teikt, ka jūsu kompetences jomā ir svarīgi sasaistīt nacionālos plānus un Eiropas līmeņa plānus. Kāda ir sasaiste starp Eiropas politikām un nacionālajām politikām, jo īpaši tad, ja nacionālās politikas nesaskan ar Eiropas semestra prioritātēm? Paldies, komisāri kungi un kundze, jums ir astoņas minūtes, kurš vēlētos sākt. Dombrovska kungs. Paldies par šiem jautājumiem. Runājot par ekonomiskās situācijas vispārējo izvērtējumu, es varu tikai piekrist eh, Rodrīgesas kundzes eh, sacītajam. Mēs šobrīd pieredzam tādu pieticīgu atveseļošanos, atveseļošanos, kas nav pietiekami intensīva, lai būtu iespējams strauji mazināt bezdarba rādītājus un mūsu ekonomikas politikas prioritātes būtu jāvirza uz atvesaļošanās stiprināšanu. Jūs runājat par intensīvākām investīcijām un uh, tieši tādas arī ir mūsu ierosinātās gada izaugsmas pētījuma prioritātes. gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Un kā jau Marijana uzsvēra, mēs vairāk koncentrējamies uz augšu pejošu konverģenci, kas nozīmē konverģenci gan dalību valstīs, risinot sociālo nevienlīdzību, gan arī dalību valstu starpā, risinot reģionālu nevienlīdzību, kas arī ir ticis pieminēts šajā kontekstā. Un patiešām, īstenojot Eirozonas rekomendācijas un izstrādājot tās, mēs liekam uzsvaru uz kopīgajiem uzdevumiem, kas ir jārisina Eirozonai, lai e, šos nacionālos uzdevumus varētu labāk iestrādāt nacionālajos e, dokumentos un arī mūsu valstīm paredzētajās rekomendācijās. Un virknē aspektu mēs patiešām raugāmies vienā virzienā. Paldies, tālāk vārds Moskavisī kungam. No, nu, pour, euh, pour compléter... no savas puses papildinot valda sacīto, kopš 2011. gada komisija ir dāvājusi ieteikumus visai Eirozonai. Un komisijas priekšsēdētājs Junkers savā nesenajā runā par Eiropas Savienības stāvoklēm uzsver to, ka šie ieteikumi nedrīkst būt tukši vārdi, bet ir jāpiedāvo patiesas vadlīnijas, konkrēti e, budžeta vadlīnijas budžetam Eirozonā, un pirmo reizi mēs uzsvērām, ka vadlīnijām ir jātiek e, publicētām jau novembrī, tāds pats, kad e, gada izaugsmes pārskats, un mūsu mērķis ir, lai būtu rekomendācijas Eirozonai, kas tikt apspriests Eiropas semestri ietvaros, un ar to mēs vēlamies stiprināt šo aspektu. Un tā arī tās būs spēkā attiecībā uz Eirozonas pārvaldības eh, priekšlikumiem. Jā, danki, voorzitter. Uh, voorzitter, um, wat kan ik... Paldies. Priekšsēdētāji, paldies. Ko es vēl varu piemetināt? Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka tas ir vairāk kā simboliski. Ka ir pienācis, pienākus laika, laik, pienācis laiks konverģencei. Un to mēs redzam visā šai pakotnē. Jaunais elements, kas ticis šeit ievietots, ir šī konverģence. Iepriekš esam centušies uz to koncentrēties, mums ir izdevies, izdosies kohēzijas politika, struktūra politikas un tā tālāk, bet krīzes rezultātā piedzīvojām, ka dalībvalsts pietuvojās gan vienotrai, bet kopš krīzes um, no nu, atkal palielinās uh, attālināšanās arvien lielākas atšķirības, un tas, protams, nav, nenāk par labu sociālajai kohēzijai, tas nenāk par labu arī izaugsmē, drīzāk otrādi tas var būt pat šķērslis tai, un tāpēc tas ir jautājums, pie kā mums ir jāstrādā. Nu, to mēs pētīsim, pētīsim rādītājus, kas pieejami, skatīsimies uz salīdzinošiem kritērijiem, tas ir kaut kas tā, pie kā tieši šobrīd strādājam. Un turpināsim, protams, to darīt arī pusgada ietvaros, centīsimies noskatot, ko tad dara konkrētas dalībvalsts dalība par sociālo nodrošinājumu runājot. Es domāju, ka mēs šajos valstu ziņojumos esam uz, uzsvēruši uh, ka ir vajadzīga sistēma ilgtspējīga un vienlaicīgi jāpārliecinās, ka tās ir adekvātas, ka tās var nodrošināt pietiekumu pārklājumu. Nu, jāskatās arī, vai šīs sistēmas darbojas efektīvi un vai tās izpildu mērķus, ko esam noteikuši. Jāpievērš sociāla rakstura jautājumiem. Vienmēr uzsveram cīņu pret bezdarbu, ilgtermiņa bezdarbu, jauniešu bezdarbu Nu, lūk, un šie jautājumi ir ietvērti ikgadējā izaugsmas pārskatā. Tāpat tiek runāts arī par investīcijām cilvēku kapitālā. Arī tas pavisam konkrēti dokumentā ir pieminēts. Mēs pilnīgi noteikti to ņemam vērā, kad runājam par dažādu veidu strateģisku simulāt, stimulēšanas pasākumu izmantošanu. Mēs varam piedāvāt arī garantijas investīcijām cilvēku kapitālā. Tas, mūsuprāt, atbilst eh, tam, kas eh, ziņojumā attiecīgi arī minēts. Paldies! Nu tad otrais jautājuma rauns. Tagad runātājiem būs pusotra minūte, jautājumu uzdevumiem pusotra minūte. Ļoti strikti jāpieturas pie šī laika eh, grafika. Un pirmā ir Javier Lopes. Pirmais runātājs. Vispirms es gribēju lūgt eh, jūs atvainot Serhio Guteres, kurš nevarēja būt klāt, un gribēju pievienot dažus komentārus jūsu sacītājiem. Pirmkārt, mēs eh, atbalstām komisijas viedokli attiecībā uz sociālo taisnīgumu un konverģenci sociālajos standartos. Jautājums ir, kā mēs to varēsim konkretizēt un kā mēs aprīkosim mūsu sociālās pret, eh, eh, prasības līdz ar eh, ekonomiskajām un makroekonomiskajām prasībām, par kurām mēs runājam, un arī kādā veidā mēs pavilksim uz augšu tādus konkrētus projektus kā mobilitātes paketi, pie kuriem mēs strādājam. Otrkārt, mēs zinām, ka atvesaļošanos ir vāja, lēna, trausla un ka atsevišķas struktūrālās reformas, eh, kuras tiek pieprasītas un kas ir balstītas uz drošību, uz elastību, mēs atbalstām kritērijas, eh, um, taču tas eh, pārveidojas pa darba formām, kas noved iekšējas devalvācijas, pie nedroša darba, un mums ir jācīnās pret jauno darba vietu produktu drošu pastāvēšanu. Kā mēs panāksim to, ka mūsu teorija tiek pārveidot praksē? Mums ir ļoti nopietni darba ar nedrošo, nedrošajām darba vietām, kāds veidojās ar vāju atveseļošanos un visbeidzot, un arī jau izskanēja šeit tas, ka viena no mūsu līdzsvaru problēmām ir pārpalikums eh, tekošajā kontā un varētu būt viens eh, no risinājumiem eh, patēriņš. Kāpēc mēs neveicam kādus izšķirīgus soļus, lai būtu auga pieaugums, lai mēģinātu atrisināt šo lī, ekonomiskā līdzsvara trūkumu? Uh, Dārjus Rozār. Dārjus Rozātī. Thank you, Chair. Priekšsādātāji, paldies. Pirmām kārtām gribu teikt uh, paldies par to, ka komisija ir izmantojusi iepriekšējo vidējās izaugsmas pārskatu kā pamatu, un lūk, tagad šai raundā to izvērsas tālāk. Jūs arī apstiprinājāt prioritātes, kas izvēlētas pašreizējiem gadam - investīcijas, fiskālā konsolidācija un atbildība, tāpat arī struktūra reformas. Domāju, ka ļoti labs lēmums ir turpināt darbu pie šīm prioritātēm. Nu, man pāris jautājumu saistībā ar šīm trim visai svarīgajiem politikas virzieniem. Nu, pirmam kārtām ir pievēršamies investīcijām. Mēs apzināmies, ka privātajā sektorā investīcijas ir bijušas visai lēnas, neaktīvas Eiropā, it īpaši Eirozonā. Kādiem tad būtu jābūt tiem konkrētajiem mēriem, kas būtu jāspēr, lai uzlabotu investīciju atmosfēru kopumā, tā lai mēs varētu mudināt privāto sektoru investēt vairāk un lai tiktu pārša negribībai, nevēlēšanās mm, pas, tradīcijai investēt, kādus pasākumus komisija grasās īstenot un ierosināt dalību valstīm, tā lai uzlabotu šo situāciju. Un otrs, ko gribu vaicāt ir saistīts ar nacionālo atbildību attiecībā uz reformu plāniem. Jā, jau esam daudz dzirdējuši šīs sūdzības, ka, lūk, katrai valstī adresētās rekomendācijas nav atbilstīgi īstenos, bet, nu, lūk, tad kādi konkrēti mērumi pasākumi varētu tikt mm, pasākti no komisijas puses, lai dalību valstīm piešķirtu motivāciju būt daudz vairāk iesaistītām un krietni entuziastiskākām attiecībā uz šo rekomendāciju īstenošanu. Paldies! Ulrika Lebētijas. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd Eirozonā mums ir tāds eh, labs eh, sociāla-ekonomisks eh, konteksts, taču es nesaprotu, kāpēc dažas valstis tomēr netiek galā. Grieķija ir kļuvusi par tautsēmniecisku katastrofu, Francijā aug bezdarbs, salīdzinājumā ar pašreizējiem eh, radītājiem tas turpinās jau daudzus mēnešus auga parādu gūzma gan Francijā, gan Grieķijā. Olanda kungs ir palielinājis Francijas pārādu par 250 eh, miljārdiem, arī eh, bezdarba radītāji neuzlabojas, jaunieši pamet krīt krīzes reģionus un dodas turp, kur viņiem uh, tiek solīta labāka nākotne. Es saprotu, ka komisija grib visu šo saturēt kopā, taču viņiem arī jāsaprot, ka attiecībā uz tādām fundamentālām problēmām, kā bezdarbs un parādu krīze, tas tā vienkārši nenotiks. Man ir jautājums Moskavisī kungam. Francija vēlas uh, saglabāt uh, Eiropas uh, sistēmas, parāda sistēmas vienotību, taču bēgļu krīze uh, to apdraud. Vai šobrīd ir pienācis uh, laiks parāda regulējumu Eiropas Savienībā un kāda ir jūsu vīzija, kā atgūt atkal pamatu zem uh, kājām? Man ir jautājums Dabrauska kungam un Taisēnas kundzei. Ar Eiropas Savienības reformām ir tiekšanās izlīdzināt nacionālos trūkums jo īpaši attiecībā uz sociālo sistēmu, kā jūs eh, plānojat ievērot subsidiaritātes konkurētspējas un elastīguma principus? Paldies, tālāk vārds nākamajai runātājai. Paldies priekšsēdātāji, godātie kolēģi. Šobrīd ir runa par gada izaugsmas pārskatu 2016. gadam. Es to izlasīju, tur ir daudz skaistu vārdu, taču tas man atgādināja kaut ko jau agrāk lasītu, proti uh, piecgadu plāns um, Vācijas Demokrātiskajai republikai 51. Uh, gadā. Uh, te ir paredzētas uh, ceļu kārtas, iniciatīvas, prioritātes, nacionālās un eiropeiskās kompetences, kopīgas platformas, pasākumi, lai koordinētu un apmainītos ar metodēm, jaunu tehnoloģiju ieviešana un tiek pat draudēts ar turpmākiem ziņojumiem Ziņojumā ir runa par uzņēmēju darbību plānošanu, stūrēšanu noteiktā virzienā. Tur tiek uh, lietoti uh, centralizētas ekonomikas jēdzieni, kas uh, atgādina dzels priekškaru laikus. Un man ir jautājums, vai mums patiešām ir vienoti mērķi. Man ir bail no tirgus ekonomikas organizēšanas, jo tikai tāda ekonomika, kas ir brīva no valsts plānošanas, garantē personisku un ekonomisku brīvību. Thank you. Was... Paldies. Never ends to learn. So, <clears throat> Mr. Dombrovskis. Vārds Dombrovska kungam. Okay, uh, of... Paldies. Jā, ir bijusi virkne jautājumu. Es droši vien koncentrēšos uz ekonomiskajiem. Pirmkārt, jautājums par to, kā palielināt konverģenci, jeb radīt augšupvērstu konverģenci. Šobrīd mēs strādājam pie diviem procesiem, proti Viens ir sociālo nodarbinātības rādītāja lielāka loma mūsu makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūrā un makroekonomiskajā analīzē. Tātad eh, mēs vairāk ņemam vērā sociālos un nodarbinātības aspektus, un saskaņā ar piecu priekšsēdētāju ziņojuma priekšlikumiem mēs izmantojam arī mm, šos um, eh, paraugrādītājus, jeb benchmarking, tātad raugāmies uz tiem, kur sniegums ir labākais. Un šie snieguma rādītāji kļūst arī juridiski saistošāki. Tālāk runājot par ekonomiskās atvesļošanās stiprināšanu, mēs dalību valstu rokās nododam vairāk resursu, lai tās varētu uh, risināt eh, savas sociālās un reģionālās nelīdzsvarotības, tad mēs sociālos un ekonomiskos jautājumus redzam kā cieši savstarpēji saistītus. Tālāk runājot par gada izaugsmas pārskatu prioritātēm un jautājumu par to, kādus pasākumus mēs veicam, lai uzlabotu investīciju vidi. Protams, mēs apzināmies, ka dažādās valstīs ir atšķirīgi problēma aspekti investīcijām, tāpēc mēs šobrīd gatavojam ziņojumu par risināmajiem uzdevumiem dažādās dalību valstīs attiecībā uz investīcijām, lai mēs varētu raudzīties pēc veidiem, kā tos labāk risināt. Taču var gadīties, ka tā nav viena universāla problēma, bet gan virkne specifisku problēmu dažādās dalību valstīs, tāpēc mēs veidojam ziņojumus par dalību valstīm, analizējot katru atsevišķo gadījumu un domājot, kā šos gadījumus uzlabot. Runājot par, eh, runājot par CSR eh, īstenošanu, mēs uzskatām, ka ir jātiecas uz lielāku teikšanu dalību valstīm attiecībā uz šīm valstīm specifiskajām rekomendācijām. Mēs vēlamies labāk saprast tos uzdevumus, kas dalību valstīm ir jārisina. Runājot par gada izaugsmes pārskatu prioritātēm un uh, ko tās mums atgādina, uh, un par vajadzību pēc risinājumiem, kas ir balstīti uz tirgu, nu, es sacītu, ka savās prioritātēs mēs pilnīgi noteikti negribam atteikties no sociālās tirgus ekonomikas, kas ir pamatā tam, kā darbojas ES sociālais un ekonomiskais modelis. Paldies! Pateicos vārds Moskavisī kungam. No manas puses trīs piezīmes. Pirmkārt, par makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Uzskatīsim, ka tekošā konta pārpalikums raksturo eirozonu. Tas eh, nav elements, kas eh, ļauj panākt līdzsvarot izaugsmu, un tāpēc mums vajadzētu uh, dot priekšroku pasākumiem, infrastruktūrām, izglītībai un visam, kas veicina investīcijas. Par investīcijām runājot, atgādināšu, cik būtisks ir Junker plāns un šajā sakarā. Būtiskā ir publisko-privāto uh, eh, partneru investīcija. Tas ir nepieciešams eh, Eh, maksimāli ir vajadzīgs privātās investīcijas un, ja nepieciešams, tad eh, publiskās. Un tādā veidā mēs varam šo sviras efektu nodrošināt maksimāli. Par eh, valstīm specifiskām rekomendācijām runājot, mūsu filozofija ir dot tām iespēju vislabākajā veidā tikt ieviestam nacionālā līmenī. Par Francija runājot, kurā ir reformas arī jāveic, Francija ir Eirozonas otrā lielākā ekonomika, tā ir valsts, kurā arī ir uzsākos ekonomiskas atvesļošanos, bet tomēr ir rezultātiem jābūt efektīvākiem. Un arī ceru, ka ik viens atbalstīs Francijas republiku piezīmi, ka Drošībā ir absolūtā prioritāte eh, valstī, ko ir skāris terorisms un cilvēcība un piedienība liek to uzklausīt pirmkārt. Paldies, Marijana Taisena. Paldies, priekšsēdētāji. Es papildināšu tikko sacītom tiek prasīts lielāks sociālais taisnīgums, bet es gribētu pasvītrot to, ka pirmo reizi Grieķijai mēs esam sagatavojuši jaunu nolīgumu, e, ir veikt ietekmes izpēdu un arī komisija ir apņēmusies cits programmas sakarā veikt ietekmes izpēdi E, tālāk par mikroekonomisko līdzsvaru trūkumu. Tas fakts, ka ir trīs rādītāji. E, un mēs pārējām pie prioritāriem rādītājiem, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tas dotu iespēju izvērtēt sociālo situāciju dalībvalstīs, lai e, veiktu tos pasākumus, kas ir pilnīgi obligāti veicam. Tāpat arī sociālajiem partneriem jāredz tas, kā mēs uh, E, ņemam vērā viņus nacionālu un Eiropas līmenī, un tas dod mums iespēju rast pareizo līdzsvaru. E, kolēģim Lopesa vēlos atbildēt, ka algas ir jāpalielina vairākās valstīs, e, tas ir pilnīgi droši, bet Eiropai šajā jomā nav nekādas kompetences. Tas piekrīt ir dalībvalstīm. Par līdzsvaru trūkumu mēs skaidri norādām tās valstis, kurām ir pārpalikums, valstis, kurām ir maksājuma bilances deficīts un tiek piedāvāts eh, investēt reālajā ekonomikā. Tālāk tiek norādīts, ka vajadzētu veidot uniformizēt sociālos modeļus. To komisija Eh, nevēlas. Vairāk konverģents nozīmē eh, tuvināties, mazināt eh, līdzsvaru atšķirības, bet nevis noteikt uniformizētas schēmas vai modeļus. Šeit nav runa par harmonizēšanu, bet par konverģenci. Un šeit ir runa par to, kā tiek organizēti sociālie modeļi. Mūsu kompetence ir sekot, vai nevar tikt ietekmēts negatīvi cits dalība valstis, un ja tā tas ir, tad mūsu pienākums rīkoties par e, klimata jautājumiem runājot. Investīcija lēmumi tiek pieņemti ļoti sarežģītos apstākļos, ir jāizpildas arī ar prasībām, un arī mēs Eiropā varēsim no savas puses izdarīt spiedienu šajā jautājumā. E, kap kapitāla tirgus savienība, digitālais tirgus, eh, aprits ekonomika, tas viss attiecas uz nodarbinātības eh, tirgu, tas eh, mudina pieņemt darbā, bet cilvēkiem ir jābūt ar pareizu attieksmi, par pareizām prasmēm un ir jāpalīdz nodrošināt šīs kapacitātes, un arī tā ir daļa no inovācijām. Still... Es došu vārdu Harkinas kundzei. Pusotra minūte laika, bet tā kā jūs pārstāvat jūsu politisko grupu gan Ekon, gan Empul komitejā, jums būs trīs minūtes runas laika. Thank you, madam. Paldies priekšsēdētāji, un pirmkārt pateicos trim komisāriem par to, ka viņi ieradās šodien pie mums un sniedza savus skaidrojumus. Man ir prieks lasīt par to, ka ir lielāks uzsvers uz nodarbinātību un sociālajiem aspektiem. Taisens kundze, jūs runājat par ekonomisko izaugsmu un sociālo taisnīgumu, kam ir jātiek skatītiem kopā, un patiešām tā ir tendence, kas ir klātesoša šajos dokumentos. Tāpat man ir prieks dzirdēt to, ko jūs sakāt par sociālajiem rādītājiem. Mm. Šeit ir daži jautājumi. Vienotajā nodarbinātības ziņojumā ir teikts, ka reformas darba tirgus modernizēšanai sistemātiski nerisina nelīdzsvarotību un nevienlīdzību starp uh, iekšējiem, uh, iekšējām personām un ārējām personām. Ko jūs domājat ar šiem insideriem un outsideriem? Pirms apmēram gada Es biju parlamenta konferencē un tur kāda jauna meitene no Portugāles runāja par šo lietu. Un viņa teica, vai viņa grib teikt, ka viņi atlaidīs mūsu vecākus, lai dotu darba vietas mums. Es gribētu dzirdēt kādu skaidrojumu par šo un uh, kādi pasākumi var tikt veikti, lai uh, atbrīvotos no šīm nevienlīdzībām. Tālāk runājot par nestabilajām darba vietām, es atkal lasīju šo vienoto nodarbinātības ziņojumu, un tur bija teikts, ka pēdējo piecu gadu laikā visnestabilākā nodarbinātība bija līgumiem uz laiku, nevis permanentai nodarbinātībai. Un tur bija teikts, ka no 13. gada pieaugums nodarbinātība uh, bija tādēļ, ka pieauga pagaidu līgumu skaits. Jūs atkal runājat par piespiedu daļai darba laiku, ka, kura īpatsvars ir pieaudzis, un šie rādītāji ir diezgan šokējoši. Mana sākotnējā jautājuma kontekstā par šiem insēderiem un outsēderiem es gribēju zināt, kādu rīcību komisija plāno veikt, lai mazinātu šos šokējošos skaitļus. Vēl viens jautājums ir par budžeta pārpalikumu Eirozonā. Es dzirdēju, ka Eirozonā ir tekošā konta pārpalikums, eh, kas ir ievērojams, un pastāv pārrobežu pārnese Eirozonā. Un mēs dzirdējām, ka būs koordinēta pieeja makroekonomiskajām politikām, lai risinātu nevienlīdzības un sekmētu ekonomisko atveseļošanos. Tālāk, vai jums neliekas, ka inflācijas rādītājus vajadzētu tiekties mīkstināt tām valstīm, kas ir labākā pozīcijā un ko komisija domā? Papat Dimulis kungs, vārds jums. Priekšādātāji, paldies. Šī Moskva visi kungs, komisija pirms dažām dienām nāca klajā ar priekšlikumu par visu Eiropas sistēmu noguldījumu garantijām. Un dažas stundas vēlāk šis komisijas priekšlikums e, tika pakļauts nopietnai kritikai un beigās to pilnībā noraidīja Vācijas finanšu ministrs Šaible. Vai jums ir komentāri šajā sakarā? Kāpēc e, Šaibles kungs pārāk nopietni kritizēja komisijas priekšlikumu. Vai jūs e, e, tagad tad, e, sāksit atkāpties šajā sakarā, Taisēns kundze? Tāpat Itālijas finanšu ministrs ir nācis klāja priekšlikumu par Eiropas sistēmu bezdarbnieku atbalstām, kas darbotos sadarbībā ar dalībvalstīm, lai mēs cīnītos pret bezdarbu. Ko jūs domājat par šo priekšlikumu? Vai komisija to skatīs, vai tā uh, ir labvēlīgi noskaņots? Un viens jautājums Moskovici kungam. Par parādu jautājumu. Komisija uzskata, ka parāds apgrūtina atveseļošanos un negatīvi ietekmē investīcijas. Vai komisija ir gatava Grieķijas gadījumā būt ar vidutāju lomu starp eh, Startautisko valūtas fondu, kurš pieprasa eh, parādu samazināšanu eiro grupu, kas šādu domu noraida? Grieķijas finanšu ministrs sacīja, ka februārī varētu būt produktīva diskusija šajā sakarā. Vai jūs darīsiet visu, lai tas notiktu? Paldies! The floor is yours. Piemērs kundze vārdu. Jā, danka. Paldies. Komisāras kundze norādīja, ka dalībvalstis pašas ir atbildīgas par sociālajām sistēmām un sociālo politiku, taču pēc 2010. gada, kas bija Eiropas nabadzības un sociālās izolētības gads, Mēs esam uh, konstatējuši, ka ir kritēriji, ir rādītāji, ir stratēģija cīņai ar nabadzību, taču mm, liekas, ka nekas no tā nenotiek. Mm, izaugsmas pārskatā vajadzēja būt uh, lielākai runai par sociālo aspektu, jo citādi mēs par konverģenci nevaram runāt. Tālāk uh, atkal ir jāatgriežas pie jēdziena uh, elasta drošība, jeb flexicurity. Un uh, līdz šim uh, šī elasta drošība nav novedusi pie tā, ka darba vietas būtu kļuvušas drošākas un uh, nodarbinātajiem būtu lielāka pietiekama drošība, lai viņi varētu ķerties arī pie inovācijām. Tālāk. Es arī gribētu zināt, Kāpēc visu laiku tiek runāts par privātajām investīcijām, bet ne par valsts investīcijām vai sociālajām investīcijām? Jo katrs eh, valsts investēts eiro, snie, eiro <laughs> sniedz papildus 1,3 vai 1,8 eiro ekonomisko izaugsmi, jo tam līdz aug arī privātās investīcijas. Es domāju, ka būtu nepieciešami uh, Eh, rādītāji arī, eh, kas ilustrētu šo situāciju. Tālāk jautājums, kas notiek ar mobilitātes paketi, vai tā tiek atlikta, vai galīgi netiek eh, pie tās strādāts, jo mēs taču šeit runājam par izaugsmi un konverģenci sociālās izaugsmas kontekstā. Dombrovska kungs. Thank you. Paldies. Jautājums par eirozonas tekošo kontu pārpalikumu un blakus efektiem, kas tam var rasties. Un kā arī sināt situāciju? Nu, šis jautājums nav nekas jauns mūsu darba kārtībā, un, ja, piemēram, paskatīsieties arī uz šī gada eh, valstu rekomendācijām pa valstīm, tāpat arī iepriekšējā gada rekomendācijām, tad eh, tekošā konta pārpalikuma valstīm tiek izteikts ieteikums uh, palielināt valsts investīciju līmeni, lai stimulētu pieprasījumu pusē ekonomikā. Nu, protams, ka ekonomikā jāskatās uz visām pusēm un jārod pareizais līdzsvars. Tas pilnīgi noteikti um, sasaucas arī ar mūsu domu par igadējo izaugsmas pārskatu. Tālāk, lai īsi rēģētu uz jautājumu par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Jā, un kritiku, ko saņem šis priekšlikums. Kad gatavojam šo priekšlikumu, veidojām, me, meklējam veidus, kā šīs bažas atvieglot, kliedēt, gan par domājam par morālo kaitējumu, gan arī piedomājam par tām valstīm, kas nav izpildījušas savas saistības attiecībā uz nacionālo schēmu izveidi. Un mums šķiet, ka mēs šīs problēmas savā priekšlikumā risinam ar vairākiem elementiem. Nu, piemēram, liekot priekšā, ka Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēma būs pieejama tikai tā, bal, bankām no, tās, no tām dalībvalstīm, kas pilnībā īstenojuši savas saistības saistī, banku savienības ietvaros, respektīvi tās ir izveidojuši nacionālās depozītu no, noguldījumu apdrošināšanas schēmas un turklāt sākot arī no, nu, ar līd, no līdzfinansēšanas schēmas līdz banku sektoru ieguldījumiem, kur būtu svērtā riska elements ņemts vērā, respektīvi valstis, kur ir riskantākas banku sistēmas, tā, šīm bankām būtu lielāks ieguldījums veicams līdzapdrošināšanas schēmā. Tālāk par valsts investīcijām runājot investīcijas, privātās un valsts investīcijas, protams, ir mūsu prioritāte. Un mēs mēģinam rast vis visādus veidus, kā veicināt abas šīs investīcijas. Skatāmies, piemēram, arī uz budžeta sastāvdaļām konkrētās valstīs, tā, lai, piemēram, izteikt ieteikumus konkrēti dot priekšrokas izaugsmē draudzīgiem izdevumiem un valsts investīcijām. E, nu, un tas, protams, ir tas, ko daram šā, šī vingrinājuma ietveros. Komisār Taisen lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Runājot par fragmentēto darba tirgu, tas bija pirmais jautājums, ko uzdeva Harkins kundze. Fragmentēts darba tirgus, pr, nu, un šie tie iekļautie, neiekļautie cilvēki, jā, tā ir terminoloģija, kas joprojām ir aktuāla. Darba tirgu notiek, zinām, polariza, polarizācija. Uh, jaunie darba līgumi parasti ir tādi nestabili, ierobežota laika darba līguma, kā rezultātā cilvēkiem nav konkrēti stabils nākotnes izredzes un nav arī izredzes uz tādu stabilāku situāciju, kas ļautu viņiem, nu, tā teikt, ne varbūt tik vien nopelnīt vairāk, bet arī, piemēram, gūt apmācību, iet pa karjeras kāpnēm. Uh, kas, protams, tad ļautu viņiem, dot viņiem iespēju veikt investīcijas pašiem savā dzīvē. Un tieši šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka pastāv zinām nelīdzsvarotība. Mēs dalībvalsti šobrīd lūdzam visus šos elementus ņemt vērā un pārliecināties, ka nav tāda sistēma, kur ir tādi iekļautie un neiekļautie cilvēki darba tirgu. Mēs nevēlamies, lai būtu tāds sistēmu, kur daži ir ļoti aizsargāti un citi savukārt nepavisam ne. Un tas, kas iepriekš ir bijis atipisks, nu jāsaka, pamazām kļūst par kaut ko tipisku mūsdienu darba tirgos. Īstermiņa līgumi, nu, par, tas, nu, būtu pats par sevi nav kaut kas ļoti slikts. Tie var izaugsmas periodā ļaut cilvēkiem atgriezties darba vietā, bet ja tas kļūst par tādu sistemātisku metodi, uh, un cilvēki nevar pāriet pēc tam tālāk nekādā veidā uz pastāvīgiem līgumiem un tam līdzīgi, nu tad eh, tas nav atbilstīgi. Es domāju, tas nozīmē, ka pastāv zināma nelīdzsvarotība un mums situācija ir jāpēc sīkāk. Tāpat arī mums jāskatās, varbūt ir kaut kas tāds tiesību aktos Eiropas līmenī, kas tā, kaut ko tādu pieļauj, vai varbūt ir jāiestrādā atbalsta schēmas dalību valstīm, tā lai tās vērstos pret šādu, pas, šāda veida praksi. Kāds te pieminēja šo fleksi drošību, jeb elasta drošību? Darba tirgi, protams, mainās, un tāpēc ir jābūt zināmai elastības robežai. Mums nepieciešams pielāgot pašreizējo situāciju. To ļoti labi redzam praksē. Mums jāpārliecinās, protams, ka arī sociālā nodrošinājuma sistēma tiek veidot un būvēta tā, lai cilvēks, tad, kad viņam ir vajadzīga atbalsta, palīdzība un atbalsts, lai tā, šī, atbal, šī palīdzība ir pieejama, šī sociālais sistēmas nodrošinājums pastāv. Un to mēs saprotam, ar, nu, tā mēs saprotam elas drošību, tāda elas drošība no vienas puses un uh, drošības konsekvence no otras puses. Tāpat, protams, darbā jāiesaista sociālajie partneri, tiem svarīgi lomu spēlējam. Tik uzdots jautājums arī par par priekšlikumu, kas attiektos uz, uz savstarpējību mm, sociālajā sistēmā. Esam dzirdējuši par šādu ideju. Un piecas priekšādātāja ziņojumā arī tas pieminēts. Tur tiek runāts par to, ka varētu pat šāda veida elementa paredzēt zināmu budžetu. Un tādā veidā visa veida tādi, nu, ārkārtas šoki tiktu mīkstināti. Uh, nu, varbūt šādu budžetu tad tiešām varētu izmantot eh, bezdarba apdrošināšanas vajadzībām. To gan komisija nav šobrīd vēl apspriedus, bet var jums apliecināt, ka pirmām kārtām mums ir vajadzīga daudz lielāka konverģence arī starp dalībvalstīs izmantotajām pieejām, lai mēs vispār šāda veida elementu apspriestu. Paldies tālāk, Moskavīsikungs. Oui, de, de, de réponse. Ļoti īsas atbildes. Pirmkārt par eh, no, noguldījumu garantiju. Kad mēs uzsākām Banku Savienību, bija skaidrs, ka šeit būs trīs pīlāri. Trīs, kas attiec uz uzraudzību, otrkārt atrisinām mehānismus, praktiski arī tas ir izveidots, un e, nodo, noguldījumu garantiju sistēmas. Tāpēc Eiropas komisija sagatavoja priekšlikumu, kas ir nopietnas un ambiciozas. Ministrs Šaiblēms Eh, eh, izteica savu viedokli, protams, diskusija par, um, eh, par šiem jautājumiem nebija viegla un tālāk par Grieķijas parādu runājot. Mums ir sagatavot termiņi un pasākuma kārtība, kā īstenot reformas, un ir jau pirmā pasākuma kārta, kas ir pieņemta, otrā kārta, kas tiek pieņemta. Un šeit ir runā pār to, kas viss attiektos uz eh, nekustamo īpašumu atsevināšanu. Un ja viss ir iecerēts pareizā virzienā, tad varētu būt ievērojams izmaksas programmas gaitā un arī mēs varētu risināt parādu jautājumu. Domāju, ka tas varētu notikt maksimāli drīz, un lai mēs gada sākumā jau varēsim uzsākt diskusijas. Vai arī tās beigt, to mēs redzēsim. Paldies! Tālāk došu vārdu komisārai taisnē vēlreiz par mobilitātes pakotni, lai viņi izteiktos. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos piemirsu šo jautājumu, piemirsu atbildēt par mobilitātes pakotni, bet var jums apliecināt, ka esam gatavi Mums bija orientējošās debatas komisija, mēs vienojāmies par šo pakotni, un tāda komisijas nostādne arī ir, un mēs nāksim ar to klējā. Tur tik, ir, tiks ietver tāda elementi kā informācija, mērķiecīga pārskatīšana, par komandēto darbinieku direktīvu, tāpat arī sociālā nodrošināšanas koordinācijas pārskatīšana, tāpēc tāpēc konsekventa dokumentu pakotne bija plānots to publicēt jau šomēnes, bet, nu, jūs jau zināt, ka mums bija pāris tādas lietas, kas nāca neparedzamā kārtā un bija steidzams, bēgļu problēmas un tā tālāk, bet tas, katrā ziņā, ļoti dominē mūsu darbu kārtībā, un līdz ar to tāpēc mēs vēl neesam nākamnedēļas darbu kārtībā spējuši iekļaut šo, šīs pakotnes publiskošana, bet katrā ziņā tā ir jau gandrīz gatava un tikko, tikko tā nāks klējā, tā, protams, arī parlamentam tā tiks likta priekšā. Paldies! Paldies! Nu tad tālāk Džīnai Lambertai dosim vārdu. Paldies priekšādātājiem! Arī es gribētu teikt paldies komisāriem par ierašanos. Dzirdējam šodien pieminam sociālo partneru lomu, kas ir nenoliedzama. Un tā ir attīstība, kas ir jāņem vērā. Bet es šķiet, tai atceros arī to, ka pagājušajā gadā mums solīja, ka tikšot izstrādātas pamatnostādnes vadlīnijas par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, jo, protams, eh, tīri sociāli mēs runājam ne tikai par nodarbinātību, un tad es gribu vērtāt, kas notic ar šīm pamatnostādnēm attiecībās pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos. Turklāt varbūt papildināt to, ko teica Gābija Cimer, man kolēģe, šie jautājumi, kas saistīti ar nabadzību. Vai komisāri uzskata, ka veiktā analīze attiecībā uz ierosinātajām izmaiņām politiku un pat dalībās līmenī ir veikta tā, ka tiek ņemts vērā tas, kā šie pasākumi ietekmē nabadzību un nabadzības līmeni, jeb nē. Un, ja skatāmies uz saiknēm starp ekonomiku un sociālo vidi, es gribētu šeit pieminēt arī vidas aizsardzības dimensiju, un tas varbūt nav īpaši pārsteidzoši, ņemot vērā no kādas grupas esmu, bet es zinu, sākumā mēs daudz spriedām par COP21, tāpat arī, protams, Taisens kundze minēja par citiem dokumentiem, bet es gribu vaicāt, ņemot vērā, ka abi šie elementi ir visai svarīgi. Uh, un tie dod vēsti par to, kur mums būtu jāvirzās, nu, piemēram, lūk, prasmes, arodapmācība, nodokļu tā tālāk, vai jūs uzskatāt, ka šī dimensija ir pietiekami atspoguļota šai kopējā pusgada eh, jautājumā un arī izaugsmas pārskatā, un ja ne, tad ko domājat darīt, lai to iekļautu tur? Filips Lamberts tālāk, paldies! Es uzdošu jautājumu angliski pārmaiņas pēc. Nu, šis sliktais vārds, šis dēvārds, parāds, Latviski tas būs ar plus, bet, nu jā, pārāds nemazinās. Jau kopš 2009. gada to par to liec arī jūsu pašu dokumenti. Nu, es nedomāju, ka tas ir panākumu zīme vai pierādījums tai politikai, ko jūs īstenojat vairākus gadus, no jau vai jūs kaut ko tagad tur grasies pārdomāt, ja vienkārši turpināsiet turēt te pašā virzienā. Un tā kā man ir vēl viens brīvīgs mm, jautājums un ir laika to uzdot, tad es gribu vaicāt par pārpalikumu. Nu jā, Vācijas tekošā konta pārpalikums citās valstīs tāpat šis skaļi kā debesīs un, un uh, Moskavīsī kungs, es nezinu, vai tas nozīmē izlīdzinātu izaugsmu, bet jūs sakat, lūk, jūs esat radot bažas, jā. Bet tas, ko Vācija dara ar šīm bažām, nu, man nešķiet, ka tā īpaši ņem tās vērā, jo visi šie skaļi joprojām ir ārkārtīgi augsti. Nu jā, bāžas jūsos ir, bet vai jūs kaut ko grasties arī darīt lietas labā, ja vienkārši stāvēsiet malā un noskatīsieties tajā visā. Paldies! Es paldies tālāk došu vārdu Dominikam Martānam. <coughs> Merci. Paldies. Jūs subjektīvi konstatējat vienmēr apmēram to pašu, investīcijas ir par maz, ir ievērojams līdzsvar trūkums, un jūs vienmēr nāk klajā tiem pašiem risinājumiem, doties uz ekonomisko fiskālu uh, un sociālu konverģenci. Un jūs vienmēr runājat par 2008. gada krīzi, it kā e, tas būtu kāds grūti pārdzīvojis brīdis, it kā tā būtu konjunktūras krīze. Man nu, ir tas gods vai tas e, tā. Tas negods jums teikt, nē, jūs kļūdāties, krīze ir struktūrāla dēļ šīs konverģences, kuru jums neizdodas panākt ar dalību valstīm ekonomisko, fiskālo un sociālos. Uh, Savukārt šobrīd ir konjunktūras krīze un teisens kundze tā ir bēgļu krīze. Kā konkrēti jūs esat iecerējuši uzņemt šos bēgļus, nepalielinot tos līdzsvaru trūkums jau kurus jūs, par kuriem jūs paužat nožēlu? Mums tika sacīts, ka E, budžeta deficīts krītas un kas tuvojas par līdz 1,7% no IKP. Moskavisi kungs jūs atbildējāt tikko, bet atbilde bija visai skaidra. E, Francijas prezidents skaidri norādīja, ka viņš Eh, uzskatīs eh, drošības paktu par prioritārāku nekā stabilitātes paktu. Un Moskavisī kungs, kā jūs esat iecerējis atbalstīt eh, savu prezidentu, citiem vārdiem sakot, vai jūs palaidīsiet seglus vaļā, grožus vaļā? Komisāri Moskavisī. par vairākiem jautājumiem runājot. E, tie ir svarīgi. Pirmais attiecās uz tekošo pārpalikumu, konkrēti Vācijas tekošo pārpalikumu, un jākonstatē, ka skaitļi parāda pieaugumu gadu pēc gada. Ievērojam sap 7-8% pēdējo gadu laikā un iespējams 9% varētu būt šim gadam, un ir pilnīgi izslēgts ka Vācijas ekonomika, kas ir vislielākā, viskonkrētspējīgākā um, kontinentā, un komisija uzskatītu paradoksāli atteikties, lai tā atsakās prasīt atteikšanos no savas konkurētspējas. Savukārt par iekšējā pieprasījuma sadaļā Vācija ir zem savu potenciālu un kapacitātes, un arī atgādinu pagājušā gada uh, ieteikums par investīcijām infrastruktūrām, un arī mums ir MIP gadījumā procedūras, kur mēs esam krietni pavirzījušies uz priekšu, protams, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem. Atgādinu, ka šobrīd esam procedūras sākumā un nevis beigās. Neviens nepieminēja pašreizējo krīzi kā konjunktūras krīzi. Tā ja sākās 2007. gada beigās. Tā ir noturīga, bet mēs jau trešo gadu esam ar pozitīvu izaugsmi, un arī bezdarba skaitļi sāk uzlaboties. Mēs gribētu, protams, ātrāk un vairāk eirozonā panākt, bet E, tas ir rezultāts politikām, kas no vienas puses deva iespēju rast pienācīgu monetāru finansējumu, e, deficītu samazināšanu, struktūrāls reformas un arī, kā jūs zināt, mēs lielu vērību un svaru piešķiram Junker plānam. Tāpat arī jūs jau uzdevat jautājumu par Francijas prezidents teikto. Teik Viņš izteicās Francijas kongresā trīs dienas pēc atentātiem, kurā gāja bojā 130 cilvēku Parīzē. No tiem daudz jaunieši. Viņš eh, norādīja, ka drošības pakts ir svarīgāks nekā stabilitātes fakts. Ar to viņš gribēja teikt, ka šajos dramatiskajos apstākļos ir jāstiprina pūliņu drošībai Francijā. Un Jā, to apstiprināja arī Nacionālā pārstāvība. Ir skaitļi šeit, kas ir ap 800 miljoniem, bet kas iekļāva arī aizsardzības izdevumus. Eiropas komisija bez kavēšanās rēģīja norādot, ka šajos eh, vairāk nekā ārkārtas un traģiskajos apstākļos pilnīgi noteikti tie ir jāņem vērā ārkārtas veidā, un tas nebūtu nav pretrunā ar stabilitātes paktu, jo Ja šie 600 miljoni, tas ir 0,5% no IKP, un e, Francijas ekonomisks ministrs Sapēns arī norādīja, ka Francijas trajektorija nes nākošajā, ne aiznākošajā gadā netiktu parāks kārta. Es norādu vēlreiz, ka nacionālā cieņa pieprasa neiestīgt polemikā, mēs neesam šeit, lai atlaistu grožus, bet lai mēs dotu iespēju Francijai stiprināt drošību un stabilitātes pakts, domāju, ka jūs Mm. parāda, ka tas ir saprātīgs un cilvēcīgs. Par eh, bēgļiem jautājums droši vien ir domāts Marijana Teisenai, taču no manas puses tikai daži vārdi, lai teikt, ka tad, kad mēs sagatavojām makroekonomiskās prognozes, mēs eh, paredzējām to, spēkā paredzētie pasākumi arī nozīmētu iespējamu izaugsmi ar nosacījumu, ka saprātīgas valsts politikas tiek izveidotas, lai integrētu šos cilvēkus darba tirgu, nodrošināt viņiem izglītību, un šeit mēs vēlētos gan nopietnu pieeju, šeit ir un par mūsu robežu aizsardzību, Uh, diskusijām ar trešām valstīm, kā piemēram ar Turciju, tas bija pilnīgi nepieciešams, lai ierobežotu plūsmu un veidotu visaptvarošu pieju šiem cilvēkiem, kuri bēg no režīma, kas ir kauns cilvēktiesībām. Thank you, Commissioner Tyson. Jā. Paldies, Vērts Taisens kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es gribētu atbildēt uz eh, Lamberta jautājumu par nabadzību, par to, vai mēs raugāmies uz nabadzības ietekmi. Jā, protams, tieši tā mēs arī darām, jo cīņa ar nabadzību ir viena no ES 2020 eh, stratēģijas pamat iniciatīvām, un šī stratēģija joprojām ir mūsu vadlīnija. Es domāju, ka to jūs redzat arī uh, lasot dokumentus, kas ir saistīti ar 16. gada programmām. Piemēram, 16. gadā mums ir jāturpina cīņa ar nabadzību un eh, te ir divi aspekti. Pirmkārt, ir jānodrošina labāka sociālā nodrošinājuma sistēma, un, eh, kā jau es sacīju, mēs to esam iekļāvuši mm, arī mūsu mērķos. Būs arī uh, vidusposma pārskats, un uh, mēs neplānojam atteikties no mūsu mērķiem. Mums ir jāturpina būt mērķtiecīgiem, un mums ir jānodrošina, ka dalība valstis sadarbojas kopā. Tāpat arī notiek sadarbība ar komisiju un uh, dažādām institūcijām. Uh, Jautājums par bēgļiem. Martāna. Jūs uzdevāt man jautājumu par bēgļiem. Pilnībā piekrītu Moskavisī kunga sacītajam. Ir nepieciešams integrēt tos, kuri pieprasa un kuriem tiesības uz starptautisko aizsardzību, tie ir jāintegrē maksimāli drīz. Tas nozīmē, ka viņiem ir jānodrošina piekļuvu mūsu darba tirgiem, un tādā veidā viņi var maksimāli drīz sniegt savu devumu izaugsmēji un darba vietu veidošanai. Tas nozīmē, ka var uzdot eh, jautājums bēgļiem par darba tirgu, viņiem ir jāpiemērojas, viņiem ir jāpieliek pūliņi no savas puses, lai eh, apgūtu valodu, prasmes, eh, pilnīgi skaidrs, bet arī no mūsu puses mums ir jādod viņiem iespējas, mums ir jādod jāvēlas viņus uzņemt un um, jādod piekļuvu mūsu darba tirgumu. Un lēmums ir jāpieņem šeit dalībvalstīm, bet ir dalībvalstis, kuras vēlas saīsināt to laiku, lai bēgļi piekļūtu darba tirgumu, citas jau ir samazinājušas un vēl citas ir piedāvājušas priekšlikumus parlamentiem šā, šī termiņa samazināšana. Es domāju, ka mēs, ja vēlamies kohēziju sabiedrībā un lai kopā mēs varētu no jauna atgūt ekonomisko izaugsmi un vairāk darbvietas, tas ir nepieciešams. Paldies! Dombrovski. Vārds vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam. Paldies! Uz virkni jautājumu jau ir atbildēts, tāpēc es koncentrēšos uz parāda tēmu. Kā jau es teicu, saskaņā ar komisijas eh, rudens ekonomiskajām prognozēm mēs sagaidām, ka jau sākot no šī gada eh, valstu parāda Eirozonā sāks mazināties. Mēs esam pieredzējuši vairākus gadus ar vidējā budžeta deficīta samazināšanos, sākot no 6% no IKP 2009. Um, gadā līdz 1,7% no IKP nākamajā gadā. Un patiešām uh, valstu parādi tiek prognozēts, ka uh, vairs nepalielināsies. Tomēr Lielie parādi joprojām sagādā bāžas, jo tie apdraud izaugsmi un tie padara valstis neaizsargātas pret uh, turpmākiem ekonomiskiem triecieniem. Māstrihtas kritērijos ir norādīts, ka eh, drošs līmenis ir 60% no IKP valstu parādu, un šobrīd eh, šis valstu parāds sasniedz 90%. Tas nozīmē, ka joprojām ir daudz darba veicams, lai risinātu šo uh, lielo parādu īpatsvara problēmu daudzās dalību valstīs. Paldies! Pateicos, un tagad dodu vārdu uh, Danutai Jašlavekai. Paldies! Es Gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem par to, ka viņi ir šeit mūsu sanāksmē, un, manuprāt, ir svarīgi, lai mūsu starpā notiktu viedokļu apmaiņa. Es pilnīgi piekrītu Taisens kundzei, cilvēku kapitāls slēpj sevī vislielāko Eiropas Savienības potenciālu, un tas ir potenciāls, kurš var radīt pamatus spēcīgai un konkurētspējīgai Eiropai. Es gribētu atgriezties pie jautājumiem, kas jau ir tikuši uzdoti, lai arī varbūt citādāk formulēti. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar elastīgumu un drošību Eiropas darba tirgos. Protams, elastīgas nodarbinātības formas un drošība ir nepieciešama gan darba devējiem, gan ņēmējiem. Mēs nedrīkstam noslēgt Eiropu un uh, novērst elastīgas uh, nodarbinātības formas, jo šī tendence ir globāla, taču ir nepieciešams, lai šīs elastīgās formas būtu drošas, jo īpaši, kad ir runa par nodarbinātības uh, drošību, uh, drošību par darba vietu, un eh, varbūt šeit drīzāk vajadzētu runāt par elastīgu drošību, nevis, nevis par drošu elastību. Un uh, tie ir risinājumi, kas var mazināt ilgtermiņa bezdarbu un uh, risināt mūsu demogrāfiskās problēmas. Jūs strādājat pie rekomendācijām dalību valstīs, bet vai jūs raugāties arī uz to, kas notiek globāli? Jo, manuprāt, pastāv labi piemēri uh, elastīgām un arī drošām darba vietām pasaulē. Vēl viens jautājums jums visiem. Mēs pieredzam vienu no lielākajiem izaicinājumiem, kas ir migrantu krīze. Vai tas ir apdraudējums vai drīzāk izdevība Eiropai? Ļoti svarīgi ir, lai būtu pārdomāta integrācijas politika un lai migranti tiktu iekļauti darba tirgos. Dalību valstīs ir dažādi risinājumi - labāki, sliktāki. Ir nepieciešams izmantot šo pieredzi, Tāpēc gribu jautāt, vai jūs strādājat pie kādām rekomendācijām dalību valstīm arī šajā jautājumā, jo mēs zinām, ka nevienmēr notiek atbilstīga dalīšanās ar labākajām praksēm dalību valstu starpā. Mums jāpatur prātā, ka migrantu pieplūdumam būs ļoti nopietnas sekas mūsu ekonomikas situācijai un arī budžetiem Eiropā. Paldies vārds Bārbarai Kapelai, pateicos priekšsēdētāju komisāri. Eiropas izaugsmes pārskatā komisija iesāk uh, igadējo ciklu un uh, turpina īstenot struktūra reformas un budžeta konsolidāciju. Uh, Um, ziņojuma pamatā ir rudens prognozes dāta, prognozes nav daudz sološas, uh, izaugsme ir tikusi koriģēta uz leju uz 1,9, eirozonai no 1,9 uz 1,6%, izaugsmes uh, perspektīvas 16. gadam arī nav tās labākās, tās ir sliktākas uh, nekā agrākās prognozes, un tas ar to, ka izēvielu izmaksas ir zemākas. Tāpat arī bezdarba rādītāji ir pārlieku augsti, un uh, vai tad nepietiek ar Grieķiju, Portugālu, Kipru, Itāliju, arī Beļģiju, un konverģence joprojām nav saskatāma. Runājot, uh, tad ziņojumā 18 dalību valstīs ir parādījušās makroekonomiskas nestabilitātes. Eh, pagājušo gadu tātad kļuva par divām valstīm vairāk, neraugoties uz ECB miljardu investīcijām un daudzajiem koordinējušiem un regulējušajiem pasākumiem. Ekonomiskā izaugsme Eiropas Savienība nepieaug un eh, daudzas valstis saskaņā ar izaugsmes rādītājiem ir atpalikušas. Kuras pasākums jūs plānojat īstenot, lai dalība valstis pastiprinātu īstenot ikgadējā izaugsmas pārskata prioritātes un lai sekmētu konverģents? Paldies vārds Ferbera kungam. Paldies, es mēģināšu izteikties īsi, jo mums arī nav laika. Šogad jūs nosaucat trīs prioritātes Investīcija klimata uzlabošana, ambiciozas struktūra reformas un atbildīga budžeta politika. Protams, tās ir brīnišķīgas eh, prioritātes. Es gan neesmu nekāds gaišreģis, bet man ir aizdomas, ka eh, prognozes būs tādas pašas gadu no gada. Un kāds, man ir jautājums, mēs te strādājam pie šīm procedūrām gadu no gada, bet ko tas viss dod, ja mēs konstatējam, ka uh, Mm, šis progress ir eh, nepietiekams, valsts ieteikumi netiek īstenoti, budžeta mērķi netiek izpildīti, arī Eiropas līmenī ilgtermiņa investīcijas uh, notiek ļoti lēnām, tad man ir jautājums, ko komisija turpmāko mēnešu laikā konkrēti plāno darīt, uh, lai eh, radītu šos ietveru priekšnosacījumus, lai nākamgad mēs jau varētu nākt klajā ar jaunām prioritātēm, nevis atkārtot vecās. Paldies! Pateicos! Un tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies! Vienotais nodarbinātības ziņojums, tāpat kā ziņojums par brīdinājumu mehānismu, iekļauj sevī sociālos datus un liecina par uzlabojumiem nodarbinātības jomā. Tas liecina arī par to, ka pastāv sasaistas starp rezultātiem un uh, jauniešu garantijas un jauniešu nodarbinātības iniciatīvu īstenošanu dalību valstīs. Ir skaidrs, ka situācija joprojām ir satraucoša, tai ir jāpiešķir augstākā politiskā prioritāte un ir acīm redzams, ka dalību valstīm ir jāatgādina par to saistībām un dalību valstīm ir nepieciešams arī finanšu un politiskais atbalsts risinot šos jautājumus. Tāpēc es gribētu jautāt komisārai Taisonai par šo jautājumu. Vai viņas prāt šobrīd būtu atbilstīgi nākt klajā ar jauniem mērķtiecīgiem pasākumiem, lai palielinātu finansējumu apjomu jauniešu garantijas iniciatīvai, jo īpaši, lai palielinātu īstenošanas kvalitāti. Paldies! Un mēs Sāksim ar komisāru Moskavisī. Šajā pēdējā jautājuma atbilžu kārtā. Uh, pardon. Paldies, man ir jādodas projām, bet es atbildēšu. Vispirms par mūsu um, procedūru esošo šo situāciju, ko pieminē vairāk runātāji. Mēs vienmēr varam rīkoties labāk, uzlabot dialogu, pārliecināt labāk, uzlabot dialogu ar nacionālajiem Eiropas parlamentu un arī valdes Dombrovska šajā sakarā izklāstīs, ko ir komisija iecerējis. Bet es gribētu būt ar mazāk negatīvu spriedumu par mūsu rezultātiem, konstatējot, ka ir jāsalīdzina mūsu um, finanšu stāvoklis un tas, kas noticis pirms vairākiem gadiem, tad pārliecīgs deficīts budžeta eh, budžeta deficīts samazinās. Vairākās Eiropas valstīs, it īpaši Eirozonas valstīs, mēs esam ievērojuši šo 3% līmeni un tikai 3 valstis ir zem tā. Pirmo reizi valsts parāds samazinās un eh, tas vēl vairāk būs jūtams 17. gadā. Mūsu izaugsme atgriežas pie 2% līmeņa, kas ir nepietiekama, bet tomēr pietiekami spēcīga un arī e, ko atbalsta iekšējie strāvojumi. E, tāpat arī bezdarba līmenis sāk kristies, un tas viss tiek domāts, ka Eiropas stratēģija, e, kura nesot panacējai, tomēr uh, dos iespēju situāciju uzlabot. Protams, mums ir eh, pie tā daudz jāstrādā, un pilnīgi noteikti Ferberkungs mums vēl ir jāuzlabo eh, efektivitāte mūsu darbā un arī attiecībā uz budžeta procedūru. Thank you, madam. Un jums paldies, Taisens kundze. Thank you, uh, eh, voorzitter. Priekšādā tā paldies. Beļaveckas um, kungam vēlos teikt. Mēs skatāmies uz darba tirgu dalībvalstīs ikdienas, un, protams, turpināsim to darīt. Pievērsīsimies tiem datiem, ko esam apkopojuši par kopīgo nodarbinātību, bet arī konkrētāk skatīsimies uz ilgtermiņu bezdarbu un jauniešu bezdarbu. Izmantosim Eiropas struktūra fondus un sociālo fondu tāpat. Jūs jau zinat, ka tie var tapt izmantoti. Un programmas tiek veidotas tā, lai nestu rezultātus. Un arī katrai valstī sagatavotās rekomendācijas pievērš šiem jautājumiem. Tas ir veids, kā atbalst, atbalstīt šo paraugu praksi un uzmanīt situāciju tā kā, tāda, kā tā ir šobrīd par jauniešu bezdarbu runājot. Esam taču izgat, sagatavojuši jauniešu garantiju schēmu, dalību valstis tās ietvaros ir apsolījušās piedāvāt darbu jauniem bezdarbniekiem, lai viņi varētu pārejas periodā nonākt pie atbilstīgas darba vietas. Tam paredzētu arī konkrēti līdzekļi. Un saskaņā ar jauniešu bezdarba fonda noteikumiem esam izstrādājuši virkni rādītāju, skatāmies uz uh, to, vai tiek gūti vēlamie rezultāti. Un ir arī jautājumi, ko mēs uzdodam dalību valstīm. Nu, piemēram, lūdzam viņus sniegt zinām statistikas datus, ziņojumus, piemēram, 2016. gadā to darīsim. Un tad nāksim klajā ar priekšlikumu, pamatojoties uz apkopotajiem datiem un informāciju. Kā jau teicu, datus vācam šobrīd, tad tos analizēsim un sagatavosim ziņojumu kuru, protams, liksim priekšā jums kā parlamentam, lai tad redzētu, vai šo politiku varam turpināt tās pašreizējā formā, ja jāmeklē kāda cita pieeja. Un šo datu izman, datus izmantosim arī vidustermiņu pārskata vajadzībām, tad, kad domāsim par daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu. Jūs jau zinat, ka daudz no projektiem finansējums tika, nu tā sākotnēji ielikts jau kā Franz Laudings šais projektos. Uh, ar domu, ka 2016. gadā tas tiks pārskatīts un nu, konstatēts, vai vajadzīgi papildus resursi vai nē. Un Dobrovska kungs, tagad jums vārds. Uh, okay, uh... Paldies. Pirmām kārtām par makroekonomikas politikas prioritātēm un to, kāpēc mēs darbojamies uz iepriekšējo gadu prioritāšu pamatu pagājušā gada uh, Um, izaugsmas pārskatā noteiktiem prioritātiem. Mēs, protams, saskatām tos problēmu jautājumus un redzam arī, ka šie problēmu jautājumi faktiski ir tie paši. Mums joprojām izaugsme ir ļoti mērena, lēna līdz nu, tādam mērena ātrumam. Mums jādomā par to, kā šo atjaunotni veicināt. Tālāk jautājumu par ES un Eirozonas ekonomiku un ārējiem faktoriem, kā piemēram zema pasaules preču cenu rādītāji, zem procentu likmes. Eh, jā, tas viss tā ir, bet tāpat laikā, diemžēl, mēs sastopamies arī ar dažādiem papildus faktoriem, negatīviem riskiem, piemēram, no tā, ka šīs jaunatīst jaunās augošās ekonomikas arī savos tempos ir palēninājušas izau, palēnināšās izaugsmas procesos. Tāpat arī visi šie konflikti Ziemeļā Afrikā un tuvajos austrumos, stabilitātes trūkums austrumu kaimiņu ter, valstu teritorijās, Krievijas konflikts ar Ukrainu, tas viss negatīvi ietekmē arī mūsu ekonomikas izaugsmi. Tālāk. Jautājums par to, vai Eiropas komisija veids padziļinātu pārskatu 18 dalību valstīs. Tas ir par divām, jā tā ir, tas ir par divām valstīm vairāk nekā pagājušajā gadā, taisnība. Bet tas fakts vien, ka šī padziļinātā izpēta tiek veikta, nenozīmē, ka mm, obligāti pastāv makroekonomikas nelīdzsvarotība. Nē, to mēs varēsim konstatēt tikai tad, kad šie pārskati, šīs izpētes būs pabeigtas un tad, kad, eh, nu, arī tiks plānot veidi, kā palīdzēt valsts izkļūt no šādas nelīdzsvarotības. Nu, lūk, tāpēc šobrīd ir jāsaka ļoti grūti iepriekš paredzēt, cik daudzās valstīs šāda nelīdzsvarotība tiks konstatēta un cikās tiks uzsākta procedūra 2016. gadā. Kopumā gribu teikt, ka prioritātes, ko izvirzīs Eiropas komisija, lai spēcinātu ekonomikas izaugsmi un lai atsāktu konverģents procentu, procesu, tika eh, nu, noteiktas vienojoties dalību valstīm un šķiet, ka nu, tā vispārīgi runājot, saņem atbalstu arī no jūsu komitejām, no Apple un no, no Ekon un no Apple komitejām. Tātad es domāju, ka ļoti svarīgi, lai strādājam plecu pie pleca un šos problēmu jautājumus risinām. Un tādā veidā virzot uz priekšu politiku kopumā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji, paldies, ka apmeklējāt šo kopējo sanāksmi. Mēs, protams, atgriezīsimies pie visiem šiem jautājumiem. Ja nebūs eh, rezultāti, jo mēs taču visi tik ļoti gaidām rezultātus. Mēs katrā ziņā ļoti uzmanīgi sekosim līdzi notikumiem. Turpināsim darbu šeit pat parlamentā. Var jums apliecināt to. Un mūsu mērķis ir tiešām vienkārši gūt rezultāts pēc iespējas ātrāk. Jo, nu, kopā taču tas viss ir, ir faktiski mums ir tikai viens mērķis - cīņa pret bezdarbu jo tas ir, jāsaka, ļoti cieši sasaistīts ar mūsu pārējiem mm, mērķiem, respektīvi demokrātija, kas ir mūsu darbības pašos pamatos. Mēs nevaram nodrošināt demokrātiju, ja bezdarbs ir augstā līmenī. Tāpēc es paldies vēlreiz, paldies visiem par ieguldījumu debatēs, nu un cerams tiksimies pavisam drīz nu, šķiet pēc sešiem mēnešiem vai gada, un tad varbūt jau redzēsim mūsu priekšā taustāmākus rezultātus. Paldies!